mainīt situāciju, lai visiem eiropiešiem būtu iespēja uh, dzīvot veselīgi. Paldies! Paldies, komisāres kundze! Līdz ar to šīs debatas ir beigušās un rezolūcijas priekšlikums rītdien tiek piedāvāts balsošanai pulksten 12. Nākamais ziņojums, Žalī kundzes ziņojums par sadarbību ar jaunatīstības valstīm tieši labas pārvaldības jomā nodokļu lietās. Došu vārdu Žalī kundzei. Jūs esat arī eh, attīstības komitejas vadītājs. Paldies, komisārs kundze, priekšēdētāji, cienījamie kolēģi. Ar tādu apmierinājumu var teikt, ka es šodien jums varu prezentēt šo ziņojumu par to, kā attīstījusies uh, lieta nodokļu jautājumos. Tas ir svarīgs solis uh, diskusijā, kas ir uzsākt jau pirms ilga laika un ko es tagad Eiropas parlamentā, pie kā es strādāju, gribētu pateikties kolēģiem no attīstības komitejas, ar kuriem man ir bijusi ļoti laba sadarbība. Es ceru, ka viņi rīt arī būs klāt balsojumā kas eh, ekonomikas un finanšu krīzes ietveros it īpaši mani pārsteidza, tas bija fakts, ka jaunatīstības valstis eh, principā ir pazaudējuši ļoti daudz finansējuma avotus, vienlaikus augot eh, pārtiks produktu cenām. Tas nozīmē, ka, protams, šeit ir radusies liela problēma un milzīgs izaicinājums labas uh, nodokļu sistēmas uh, var kalpot un finansēt ne tikai valsts uh, sektoram, bet arī var radīt tādu ļoti atbildīgu nodokļu politiku un līdz ar to kalpot kā ļoti labs pamats demokrātijas pārvaldē. Iekasēt labus progresīvas piemērotas nodokļas nevarētu novest pie tā, ka attīstības palīdzība šiem valstīm samazinās. Tas nedrīkst būt kā tāds papildus, papildus atvainošanās par to, ka šīs, šīm valstīm samazinās iekšzemes koprodus, kas parasti tiek izdots attīstībai. Attīstības palīdzība principā nav tāda perfekta lieta, bet tomēr tā ir ļoti svarīga tām valstīm, ko ir ļoti skārusi ekonomikas krīze. Šeit nav runa tikai par to, kā sniegt palīdzību jaundistības valstīm, kā to mainīt, bet kādā veidā tur uz vietas radīt labas, efektīvas sistēmas, lai šīs nebadzīgākās valstis patiešām varētu iegūt tādu attīstību, kas tām ir piemērota un kā tās varētu paaugstināt muitas eh, ieņēmumus, eh, ko globalizācija ir samazinājusi. Jaunatistības valstis nav tikai nodokļu politikas trūkumu upuris, bet tās ir arī atkarīgas no sociālā dempinga, ko nosaka Bretton Woods sistēma un uh, nodokļu paradīžu eksistences. Katru gadu jūs uh, tās piedzīvo milzīgus nodokļu ienākumu zaudējumus, kas desmit uh, kārtīgi pārsniedz to finansiālo atbalstu, ko maksā bagātākās valstis. Tas parāda, ka ekonomikas sadarbības un attīstības organizācijas eh, vadlīnijas eh, nav palīdzējušas, tās ir pat bīstamas. Kā piemēram, tiek sastādīti saraksti, tiek vienkārši parakstīti un tiek nodot informācija, ar to apmainās. Un tādā veidā tiek radīta ilūzija un eh, tiek pamatota sistēma, kas īstenībā nāk par labu bagātiem valstīm un par sliktu nabadzīgajiem valstīm. Ir ļoti svarīgi šajās valstīs veicināt labas nodokļu sistēmas. Tā ir svarīga prioritāte arī Eiropas valstīm. Eiropā ir jāparāda atbildība. Un uh, tai ir arī jāveido tāda likumdošana, kas ir saistoša, ir jāizveido arī sankcija mehānismi, lai vērstos pret uh, nodokļu paradīzēm. Ir uh, jāizkavē arī pēņu manipulācija ir jāizkavē arī tādas sistēmas, kas izraisa negatīvas sekas, ir arī jāizveido caurskatāmi saistoši mehānismi starptautiskajā līmenī. Un uh, tieši tiem uzņēmējiem, kas strādā vadošais nozarēs, tiem ir uh, precīzi jānorāda, kādu pēļņu tie iegūst uh, Tas būtu tās ļoti būtisks solis, lai Eiropas Savienībā atkal atgūtu savu ticamību. Paldies! Paldies, Žalī kundzē! Mums ir pietiekušies četri runātāji. Vispirms, Pačesku kundze, jūs zināt, Ca jums ir viena minūte laiks, un pēc tam es atņemšu runu. Actualei crize economice, promovarea bunei guvernanțe în materie de fiscalitate se imp... Paldies priekšsēdētāji! Jāsaka, ka šie ir jautājumi, kas ir svarīgi gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās, bet katra dalībvalsts pati lemj par savu fiskālo politiku, un šajā kontekstā mums vajadzētu izvairīties no papildus šķēršļu izveidošanas un būtu jāveicina sadarbības starp dalībvalstīm. Cīņa pret tā sauktajām nodokļu oāzēm ir galvenā prioritāte, jo tās eh, mazina arī jaunatīstības valstu politisko sistēmu kvalitāti kvalitāti. Tajā pat laikā eh, tiek eh, gūta nelikumīga peļņa un nevienlīdzīgi tiek sadalīti fiskālie ieņēmumi. Vēl viens svarīgs pasākums būtu informācijas apmaiņas uzlabošanas starp dalību valstīm. Bez tam ir nepieciešams veicināt arī jaunatīstības valstu iesaistīšanos atbilstošajās starptautiskajās organizācijās. Paldies! Bačesku kundzei, Vestlons kundz lūdzu. Renuncia la palabra tiene. Viņa nevēlas uzstāties, es saprotu. Kavē kundze. Thank you. Tax and taxing is an extremely important topic when... Nodokļi ir ļoti svarīgs jautājums, kad runājam par attīstības politiku, un ir ļoti svarīgi, lai būtu konsekvence uh, gan starp nodokļu politiku, gan arī attīstības politiku, jo pretējā gadījumā, ja tiek saglabāt šīs nodokļu oāzes, tad mēs nevaram nodrošināt konsekvenci. Tādēļ atbalstu šo ziņojumu, un es ceru, ka dalība valstis to nevainās. Uh, Mums ir nepieciešams papildināt komisijas paziņojumu, kurā ir daudz nepilnību, piemēram, netiek risināts problēmas eh, SAO un netiek eh, runāts par to, kā nodokļu konkurence ietekmē nodokļu ieņēmums. Ja mēs gribam eh, ievērot Lisabonas līgumu un gribam konsekventi realizēt savu attīstības politiku, tad ir nepieciešams rīkoties nekavējoties, un es aicinu jūs atbalstīt šo ziņojumu. Paldies Kellers kundzei! Un pēdējais Nākamais runātājs būs Ferreira kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Sadarbība nodokļu jomā ir svarīga, un nevajadzētu aizmirst, ka nodokļu politika ir ekonomikas un sociālās politikas pamata instruments. Mēs runājam par tā saucamo labo nodokļu pārvaldību, bet izvēle, ko izdara jaunatīstības valsts, ir jārespektē, lai kāda tā nebūtu. Un tā noteikti tiek darīt ņemot vērā šo valstu attīstības līmeni un ekonomisko situāciju. Jāatcerās, ka tā saucamās nodokļu oāzes, kas rada zaudējumus, uh, 8 miljārdu dolāru gadā apmērā ietekmē šo situāciju, bet um, tas ir rezultāts tā saucamā Eiropas Savienības sadarbības sistēmai. Paldies, saka priekšsēdētājs, un pabeigsim šo diskusiju ar Damanakī kundzes komentāriem. Paldies, priekšsēdētāji! Komisijas vārdā es gribētu pateikties Eiropas parlamentam un tīpaši attīstības komitejai par šo ziņojumu. Man ir liels prieks redzēt, ka Evas Džolī kundzes ziņojums pastiprina komisijas paziņojuma eh, vēstījumu par nodokļiem un attīstības politiku. Tāpat laikā tajā ir formulēti ļoti ambiciozi mērķi kas aicina Eiropas Savienību mobilizēt ieņēmums jaunatīstības valstīs. Eh, Šāda resursu mobilizācija ir nepieciešama, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību, samazinātu nabadzību, nodrošinātu labu pārvaldību un lai nodrošinātu tūkstošgadus mērķu sasniegšanu. Mums vajadzētu uzlabot sinerģijas starp nodokļu politiku un attīstības politiku un palīdzēt attīstības valstīm veidot labākas nodokļu administrācijas un nodokļu sistēmas. Mēs saskaramies ar nopietnu problēmu. Man iespaidoja jūsu skaitļi kur ir norādīts, ka nelikumīgi aizplūstošo līdzekļu apjomi ir desmitreiz lielāki nekā jaunatīstības valstu pašu līdzekļi. Mums vajadzētu atbalstīt efektīvas nodokļu sistēmas šajās jaunatīstības valstīs, un mums ir jāraugās uz uh, sadarbību arī startautiskajā līmenī, lai palīdzētu attīstības valstīm cīnīties pret izvairīšanos no nodokļiem un kaitīgas nodokļu konkurences. Jūsu ziņojumā komisija tiek aicināta ņemt vērā tirzniecības liberalizācijas iepekmi un neaprobežoties ar SAO principiem cīņā pret uh, izvairīšanos no nodokļiem un kaitīgu nodokļu konkurence, es gribētu parunāt par šiem izaicinājumiem. Kas attiecās uz pirmo, es varu teikt, ka mēs esam uh, gatavi strādāt šajā jomā Attīstot um, attīstības iniciatīvas un labāk koordinējot donoru pasākums Eiropas Savienībā un starptautiskajā līmenī, attiecās otro jautājumu. Komisija uzskata izvairīšanos no nodokļiem un kaitīgu nodokļu konkurence kā kalnos šķēršļus vietējo resursu mobilizācijai. Tādēļ mēs palīdzām jaunatīstības valstīm pilnveid, izglītot eh, savas pārvaldes struktūras, kā arī veicināt labāk starptautisko sadarbību nodokļu jomā. Liels darbs jau ir padarīts kopš mūsu paziņojuma publiskošanas. Un noteikti šeit būtu jāpiemina arī jūsu finansiālais atbalsts, jo jūsu asignējumi 2010. gadā 780 tūkstoši eiro apmērā noteikti ir palīdzējis uzlabot nodokļu pārvaldību. Šīs aktivitātes nozīmēja arī uh, dažādas tehniskos seminārus, atbalstu, ieguvs industrijas caurskatāmības iniciatīvai, kā arī pasākumu finansēšanu ANO paspārnē par uh, jaunattīstības valstu resursu mobilizāciju. Mēs arī sniegsim tehnisko palīdzību, lai realizētu nolīgumus par, nodokļu, par informācijas apmaiņu nodokļu jomā. Bez tam mēs esam apņēmušies izvērtēt iespēju sagatavot izvērtēšanas ziņojumus par katru valsti atsevišķi. Mēs uzsākām sabiedriskās konsultācijas procesu, un tagad mēs gatavojam ietekmes novērtējumu par šo svarīgo jautājumu, un tas ļaut jaunatīstības valstīm labāk cīnīties pret izvairīšanās no nodokļiem. Es gribētu sirsnīgi pateikties jums par jūsu atbalstu šajos jautājumos, un es esmu pārliecināta, ka mēs varam panākt progresu, lai uzlabotu nodokļu pārvaldību, jo attīstības valstīs man ir liels prieks redzēt, ka šīs tēmas ir iekļautas arī G20 darba kārtībā. Paldies! Paldies, komisāras kundze! Līdz ar to arī šīs debatas ir beigušās un rezolūcijas projekts par to balsojums notiks rītdien pusdienlaik.